Paldies, eh, priekšsēdētāji. Godāmie deputāti, mēs atbalstam Eiropa parlamenta, Eiropas parlamenta um, institīvu rakstīt šo rezolūciju, eh, kur tiek runāts par Amin Mekī Medāmī kungu. Viņš eh, ir arestēts. To ir izdarījuši valsts izlūkošanas drošības dienas. Tas notiek 6. decembrī un šobrīd Medānikungs tiek turēts eh, apcietinājumā mājās Hartumā. Un viņa apsūdzība ir tas, ka viņš ir parakstījis eh, Sudānas aicinājumu, un viņš nav vienīgais parakstītais šim aicinājumam, ir arī cita eh, asociācijas cilvēktiesību joma, opozīcijas līderi, kas parakstījuši, un citas grupas. Medānīkungs mums ir paraugs Viņš ir jurists, cilvēktiesība aktīvists un ir aizstāvējis e, cilvēku, cilvēku, pilsoniskās sabiedrības tiesības e, Sudana. Un 2013. gadā mūsu delegācija arī piešķīra viņam cilvēktiesību balvu par viņa lielisko darbu un ieguldījumu, un mēs aicinam uh, Sudānas valdība atbrīvot Medāmī kungu pēc iespējas atrāk un arī citus politiskos ieslodzītos. Šobrīd delegācija ir Hardumā, kontaktē ar ģimenes locekļiem un uh, šī lieta tiek diskutēta augstākajā līmenī. Šis arests un apcietinājums nesaskan ar konstitūcijas normām, tas ir klaišs, izteiksmes brīvība pārkāpums, un turklāt uh, tas ir krasā pretrunā ar nacionālā dialoga mērķiem, par ko ir uh, ziņojusi valsts valdības, valsts plānos nākamajam periodam Eh, šeit eh, nav iespējams diskutēt publiski par eh, valsts politiku, ja nav attiecīgais klimats, ja nav iespējams izteikties brīvi, ja pilsoņi nevar baudīt izteiksmes brīvību. Un tas izraisa nopietnas bāžas. 20. oktobrī padomas secinājuma dokumentā jūs redzēsiet, ka joprojām mēs paužam bažas par cilvēktiesību situāciju Sudānā, par šo Medāni aresta gadījumu attieksmi pret žurnālistiem, pret eh, valdības oponentiem. Eh, šeit eh, tiešām ir jārunā par demokrātiskām vērtībām, kas jārisina demokrātisku debašu ceļā, un mēs stingri protestējam pret šo arestu. Un turpinās ciešanas, veltā zilās nīlas ieleģā, vārdarbības, dedzināšanas, vārdarbība pret sievietiem, bērniem, un netiek nodrošināta pieeja humānai palīdzībai. Mēs pieprasām šo konfliktu pārtraukšanu. Ir nepieciešams atsākt miera dialogu Āfrikas Savienības pāraudzībā. Diemžēl šīs sarunas tika pārtrauktas pagājušajā nedēļā. Cilvēktiesības un miers ir mūsu galvenās bažas. Un turpin tādas būs Priekšsēdētāji, paldies par uzmanību un Itālijas prezidentūras vārdā. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es gribu jums novēlēt jaukus gada nogalas svētkus. Paldies, eh, Dela Vedovā kungs, esam pateicīgi jums par Itālijas prezidentūras paveikto Eiropas Savienības vadībā. Debates